veiktas. Kā nākamais punkts ir debatas par mutisko jautājumu komisijai par brīvās tirdzniecības noliekumu Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Vispirms eh, saņem vārdu jautājumu sastādītāja Daniels Kaspārī uz divām minūtēm. Paldies priekšādātājiem. Cienījamais komisāra kungs, noliekums ar Dienvidkoreju jau ir sastādīts, eh, teksti jau ir eh, parafēti, un tas viss ir ļoti labi, bet kādreiz ir tāds iespējas, ka, ja palūkojas uz šiem noliekumu detaļām, kā kādreiz uh, ir šeit uh, rīcība bijusi sasteigta, nevis tāda pamatīga, izsvērta. Un uh, tāds iespējas, ka noliekums ir par katru cenu ir vēlams to panākt, un vēl komisijas darbības laikā iepriekšējais. Mēs zinām arī daudz atzinumus. Uh, kas eh, tika izstrādāti pirms eh, sarunu uzsākšanas, kas varētu radīt arī iespējamu labumu Eiropas rūpniecībai, Eiropas ekonomikai, pozitīvu ietekmi varēs mm, iekārtu būvē, farmacētiskajā pakalpojumos un arī vēl ļoti daudz citos sektoros uh, mēs varēsim gūt labumus. Bet uh, automobīļu industrija, automašīnu ražo, uh, ražošana sūdzas, ka ir grūtības ar muitu, ar detaļu piegādi un uh, ir arī sarežģījumi ievērot vidas standārdus. Šis jautājums vēl joprojām nav atrisināts. Es vēlētos, lai mēs izmantotu nākamos mēnešus, uh, Eh, kā šos, eh, šo safeguard regulējumu beidzot atrisināt un atrisināt šos eh, kritiskos punktus. Nevis tikai par tiem runāt, bet patiešām atrisināt. Es domāju, ka parlamentā šajā. ka ja patiešām panāksim efektīvu risinājumu šajos aizsardzības mehānismos it īpaši skaties uz automobīļu uh, ražošanu. Uh, šodien ir uh, šie uh, aizsardzības mehānismi uh, teksti pieejami internetā, un es no manas politiskās grupas piedāvātu, ka mēs uh, kopā ar jums pamatojas partneru attiecībām strādāsim kopā Eiropas līmenī, lai arī automašīnu ražošanas intereses Eiropas Savienības tiktu saglabātas. Paldies, nākamais runātājs Džans Lukas Susta, trīs minūtes. Cārju sul nuovo palcoscenico. Prieksēdētāja kungs, pikundze. Patreiz uz pasaules skatuves ir parādījušies jauni spēlētāji, un vairāk no šiem spēlētājiem nāk no jaunatīstības valstīm. Tas, protams, priecē, taču šobrīd arī viņiem ir jāstrādā saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus pielieto un izmanto citi pasaulē. Savstarpējība, cenu nedempings un cīņa pret uh, tirzniecības šķēršļiem. Tie ir sava veida maģiski vārdi, kuri nodrošina arī ekonomisko attīstību Eiropā. Runājot par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu, tad 50% no Dienvidkorejas eksports ir mašīnas. Tie ir 700 tūkstoši mašīnu katru gadu. Un eh, tas ir milzīgs apjoms. Un šajā tirsniecības nolīgumā arī par mašīnām iet runa. Eiropas Savienības valdības eh, jau tā ar grūtībām pārdod Eiropā ražotas mašīnas, kāpēc mums ir vajadzīgas Korejas? Tas pats attiecas arī uz elektronikas ražotājiem, tekstilu industriju. Es netaisos simts tūkstošu reižu atkārtot, ka tas ir, tas nāks par labu mūsu farmakoloģiskajai rūpniecībai, ķīmiskajai rūpniecībai, bet eh, ja mēs skatāmies uz mīnusiem, tad noteikti tas nenāks par labu automā, automašīnu ražotājiem un tekstilrūpniecībai. Šeit mēs vēlreiz izvēram, izvēlamies eh, tirzniecības sektoru, kurš arī no šī līguma iegūs. Mēs runājam par jaunu Eiropu, jo spēkā ir stājies Lisabonas līgums. ASV šobrīd spēlē ar negodīgiem līdzekļiem, lai visā pasaulē pārdotu Boeingu. Kāpēc mēs nedaram to pašu ar Airbus? Šis līgums ar Koreju padarīs nolīgumu ar Ķīnu jau stāvam pie mūsu durvīm. 100 tūkstoši strādnieku un viņu ģimeņu, viņu labklājība ir liktas spēles. Vai mēs varam spēlēt ar šādām kārtīm? Es domāju, ka nē. Un iemesls tam ir tas, ka mēs tiešām neņemam vērā strādājošo intereses. Es uzskatu, ka šī līguma ratificēšana par ko mēs šobrīd runājam. Nekādā gadījumā nedrīkst novest pie līguma spēkā stāšanās provizoriskas izpildes, tātad pirms līgums ir parakstīts, mēs nevaram to sākt izpildīt. Mums ir jārunā par normālu likumdošanas procedūru, kurā mums ir iespēja kaut ko ietekmēt. Paldies, nākamais runātājs Mihāls Tairēšs uz divām minūtēm. Paldies, uz trim minūtēm, saka priekšādātāja. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Kolēģis un kolēģi, ar Lisabonas līgumu mēs atveram jaunu sadaļu sadarbībā starp komisiju padomu parlamentu. Koplēmums uh, un uh, Eiropas parlamenta tieši ievēlētās Eiropas uh, parlaments, uh, tas sniedz jaunas iespējas. Un uh, cilvēki, kas ir darba ņēmēji un patērētāji uh, valstīs, tas, viņiem tas ir ļoti svarīgi labklājība un ir jācīnās pret protekcionismu tendencēm. Brīvais nolīgums, kā tas tagad ir, paredzams, ar Dienvidkorejas Koreju, tas uh, panāks izaugsmi un uh, nodarbinātību. Un tā jau ir lietas būtība, ka nolīguma saturā uh, daži, daži rūpniecības sektori vairāko sola. Šis nolīgums tam vairāk kaut ko dos. Un e, šeit ir e, jāizsver, kāda ir situācija. Mums ir vajadzīgi dati un mums vajadzīgi ietekams izvērtējums. Tas ir komisijas e, uzdevums sniegt ietekams izvērtējumu, bet tomēr kaut arī komitejā un plenārsēdē prasīts šis ietekams izvērtējums, bet tas tomēr nav apmierinoši vēl veikts. Tādēļ tas ir arī iemesls, kādēļ ir šīs debātas vispār tagad notiek. Mūsuprāt, noliegums sniedz iespējas uh, Eh, pakalpojumu jomā, ķīmijā, lauksaimniecībā, automašīnu ražošanā, bet negatīvās ietekmes, eh, ko, no kā baidās automašīnu ražotāji un arī tekstīlu ražotāji, eh, elektronikas ražotāji, tās arī tomēr ir. Un šis nolīgums ir vienīgais noliegums ar attīstītu valsti, kurās muitas nodeļa atmaksa nav aizliegta. Un e, iespējams, ka tas e, kādas ietekmes Dienvidkorejas rūpniecību, kā komisija vairāk kārt ir apstiprinājusi, tad muitas nodeļa atmaksa e, ietver arī drošības klauzulu, kas paredz šādu nodeļu atmaksu. Bet, Uzņēmumiem ir nepieciešama skaidrība, jo tas ir jāvar piemērot arī praksē, jo nedrīkstētu būt tā, ka drošības klauzula, kļūst bezvērtīga, jo uzņēmumi nevar pierādīt, jo tieši tādēļ, ka noliegums satura asimetriskus nosacījumus, un tas iespējams ietekmēs arī nākotnes noliegumus ar Indiju vai citām Āzijas valstīm, tādēļ arī šīs uh, drošības klauzulai, strīdu risināšanai un uh, visai šā pakotnē kopumā ir centrāla loma. Mēs aicinātu komisiju uh, šo brīvās tirniecības noliegumu uh, lemt kopā ar parlamentu koplēmu procedūru. Mēs vēlamies ātru lēmumu, tādēļ nevajadzētu pagaidu uh, piemērošanu šim uh, noliegumam. Tas nedrīkst atstāties spēkā. Vēlāk uh, būs ļoti svarīgi arī īstenošanas nosacījumi. Tādēļ mans jautājums komisijai, vai mēs varam rēķināties arī uh, to, kā ārlietu dienas vēl vairāk iesaistīties tirniecības jomā. Mēs uzskatām, ka tas būtu noteikti nepieciešams. Paldies. Nākamais autors Roberts Stērdī, divas minūtes. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ekonomiskās krīzes apstākļos vienīgā iespēja ir atvērt tirgus un novērst barjeras. Tad mēs varam veicināt ekonomisko izaugsmi. Paldies, komisāra kungs, par jūsu izteiktajiem komentāriem par iepriekšējo darba kārtības punktu medicīniskās iekārtas, elektronika, farmakoloģija. Tie ir tikai daži no sektoriem, kuri ļoti iegūs no šī brīvā tirzniecības nolīguma. Arī certifikācijas procedūra vienkāršošana un paredzamība nāks par labu tirzniecībai. Korejas tirgus eh, specializējās konkrētās, eh, konkrētos jautājumos, un tas vēlas iepirkt eh, sierus, gaļas izstrādājums, vīnus no Eiropas. Un tomēr būtu nepareizi pieņemt, un daudz jau to pieminēja, ka šis brīvās tirsniecības nolīgums nāks par labu tādām jomām, kuras komisija vēl nav atregulējusi. Mēs runājam par tā saucamajām slēgšanas klauzulām, un tos pieminēja jau vairāk deputāti. Ikvienam brīvās tirdzniecības nolīgumam ir jābalstās uz savstarpējību, un uz to, ka abas puses no tā iegūs. Un tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, kā liels bažas ir Eiropas Savienības autoražotājiem. Komisija mēģina liberalizēt importu režīmu, un e, tas, ko Koreja iegūs atceļot muitas nodevas, diez vai šīs muitas nodevas atcelšana darbosies ilglaicīgi. Kāda ir pierādījuma un argumenta komisijai šī, ar, šī punkta stiprināšanai? Kāda būs uzraudzības mehānismi un kā jūs vēlaties pagarināt pārējais periodu? Komisāra kungs, es vēlos ar jums sadarboties šī līguma izstrādē. Paldies. Tālāk komisijas vārdā komisāram te Kuhta kungam. Thank you, uh... Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Gribētu pateikties godātajiem deputātiem par šo mutisko jautājumu, kas apstiprina, ka Eiropas parlaments ir ļoti ieinteresēts šajā Eiropas Savienības un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības noliegumā. Tā kā šis būs pirmais eh, apjomīgais eh, brīvās aizniecības nolīgums, kur parlamentam pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā būs jādod piekrišana Es eh, ļoti labprāt atbildēšu uz šiem te jautājumiem, kas tika uzdoti. Varbūt es eh, nevarēšu sniegt detalizētas atbildes uz visiem jautājumiem, bet eh, varu pēc tam arī par to runāt, ja būs papildu jautājumi. Es un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības noliegums ir ne tikai pirmais eh, šāda veida noliegums ar kādu Āzijas valsti, tas ir arī visambiciozākais un visaptverošākais BTN, kādu jebkad uh, Eiropas Savienība gatavojusies noslēgt. Gan arī divi gadi ilgas sarunas. Uh, 15. Mm, oktobrī uh, pagājušajā gadā uh, šīs sarunas noslēdzās. Uh, sarunu procesā komisija visu laiku uzturēja kontakts ar parlamentu un atbalstīja arī parlamenta rezolūciju, kur tas pieņēma 2007. gada decembrī. Daudz no aspektiem, kas tika minēti šajā rezolūcijā, arī ir iekļauti brīvās tirzniecības nolīgumā. Visu šo procesu pavadīja arī nepārtraukts dialogs ar pilsonisko sabiedrību un arī ietekmes novērtējums. BTN šobrīd tiek tūkots. Marta beigās komisija paredz uh, um, stādīt priekšā padomēji uh, parakstīto tekstu un arī parakstīt šo nolīgumu. Un uh, parakstīšana varētu notikt aprīlī. Uh, komisija šobrīd veic analīzi par to, vai šis nolīgums varētu būt arī dalību valstu kompetencē. Ja tā būs, tad uh, šis nolīgums būs jāratificē visās dalību valstīs, pirms tas varēs formāli stāties spēkā. Uh, Tā kā šis process varētu aizņemt zinām laiku, tad varbūt, ka komisijai vajadzēs piedāvāt, lai šo nolīgumu varētu piegā, piemērot pagaidu veidā, pirms tas oficiāli stāsies spēkā. Par to lems uh, komis, es anāju padomu pēc komisijas priekšlikuma. Uh, komisija uh, arī piekrīt, ka parlamentam vajadzētu dot savu viedokli pirms šis līgums tiktu piemērots pagaidu veidā, un mēs eh, mēģināsim eh, īstenot šo procesu tādējādi, ka, lai tas neradītu vilcināšanos un aizkavēšanos. Protams, ir šis noliegums pēc iespējas ātrāk jāievieš, kas attiecas uz drošības klauzulām. Komisija gatavojas eh, piedāvāt šādu regulu padomē un Eiropas parlamentam turmākajās nedēļās, un mēs ceram, ka būs iespējams pieņemt šo likumdošanas aktu pēc iespējas drīzāk, lai nodrošinātu, ka uh, Um, tā ieviešana būtu ciešā saiknē arī ar BTN. BTN uh, ir tāds, ka tas galvenokārt nāks par labu Eiropai. Uh, mūsu eksportētājiem um, būs mazāk tarifi, ietaupot 1,6 uh, miljārdu eiro uh, muitas nodevās gadā. Protams, ka potenciāli ieguvumi uh, varētu būt vēl lielāki, runāt par šīm te moitas nodavām, jo uh, Dienvidkorejas un Eiropas Savienības tiesniecība, tiesniecības attiecība apjoms varētu pieaugt. Saskaņā ar pētījumiem, tad uh, tie varētu būt 90. Uh, 19,5 miljārdi Eiropai un 12,5 miljārdi Korejai. Nav identificēti nekādi sektori, kurus varētu šis nolīgums ietekmēt negatīvi Eiropā. Uh, Bet ja šādi sektori būtu, tad komisija nevilcināsies iedarbināt drošības mehānismus, kas ir iestrādāti nolīgumā. Ja būs tāda nepieciešamība, tad mums ir iespēja īstenot arī pagai, pa, papildus pasākums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda ietvaros attiecībā uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tur ir aizsardzības pasākumi, kas ir mm, stingrāk nekā PTO noteikumi. Komisija ir arī nodrošinājusi, ka neviens elements BTN nav pretrunā akī komunitēri. Protokols par kultūras sadarbību veidotu politikas dialogu, lai varētu veikt kultūras aktivitāšu apmaiņu. Uh, Tas galvenokārt ir uh, demonstrējums, ka Eiropas Savienība vēlas īstenot 2009. gada uh, kultūras uh, konvenciju. Runājot par izcelsmes noteikumiem, sarunās ar Dienvidu Koreju uh, tika veikts dažādas izmaiņas, kas atbilst reformu procesam šajos noteikumos. Šīs izmaiņas iet vienkāršošanas virzienā, tādējādi īstenojot Eiropas parlamenta prasību. Uh, Tā pašā laikā ir ļoti stingri noteikumi ļoti e, šiem te jutīgajiem sektoriem. Komisija ir pievērsos īpašu uzmanību e, radot Eiropas augļiem un dārziņiem, e, dārziņu tirgotājiem pieeja Korejas tirgumu. Un ievecenas ir tātad šīs te normas ievecenām ir atceltas. Uh, Brīvās tirzniecības nolīgums, protams, atver arī Eiropas tirgu Korejas produktiem. Lai pasargātu mūsu nozars, PTN ir paredzētas drošības klauzulas, drošības mehani, mehānismas, un to var iedarbināt līdz ar eh, PTN stāšanos spēkā. Komisija eh, monitorēs Korejas tirgu, lai novērtētu uh, vai ir jāiedarbina kāds no drošības mehānismiem, un to darīs, ja tas būs nepieciešams. Tas patiec, pats attiecas uz uh, muitas nodevu atmaksu, un tur tiks vērota statistika par importu un eksportu no Korejas. Es saprotu, ka uh, autoražotājiem ir zināma kritika par muitas nodevu atmaksas noteikumiem BTN, bet es gribētu uzsvērt, ka uh, korejieši šo uh, Uh, mm, sistēmu izmanto un arī Eiropas eksportētāji to izmantoja. Šīs BTN neradīs nekādas jaunas priekšrocības. Tagad uh, muitas nodeva atmaksas sistēma ir ļoti maza daļa. Un uh, mēs redzam, ka Korejā uh, 10 līdz 15% ir ārzemju mašīnas. Uh, Nevar, protams, izslēgt, ka BTN ieviešana varētu veicināt uh, noteikumu dažādu interpretāciju. Lai to novērstu, mums ir arī strīdu uh, novēršanas mehānisms. Komisija, protams, cieši vēros, kā komisija ievēro, sanājos, Koreja ievēro savus pienākumus. Uh, brīvās tirzniecības nolīgums um, veicinās arī vīdes un darba ņēmēju aizsardzības noteikumu ievērošanu un vidas standartu ievērošanu. Šo saistību apmērs ir plašāks nekā jebkurā citā BTN, kas ir noslēgts. Uh, Lai nodrošinātu šo saistību ievērošanu, ir izveidots ietvars, uh, lai novērotu situāciju. Tur iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, arotbiedrības un NVO. Vispēcot gribu jūs informēt, ka Eiropas Savienība un Dienvidkoreja ir uh, runājuši par uh, pielāgojumiem laika grafikā lai varētu samazināt tarifus un um, muitas nodevas atcelt uh, vienu gadu vēlāk nekā sākotnēji paredzēts. Tā ir tāda kā piekāpšanās mūsu interesēm, tomēr mēs uzskatām, ka šādi pielāgojumi būtu vajadzīgi, ņemot vērā dažādu sektoru situāciju. Koreja ir uh, devus piekrišanu, ka uh, šīm izmaiņām uh, Um, paņemot, pieņemot, ka abu pušu īpašā situācijā tiek ņemta vērā. Bamosā. Paldies priekšētā, paldies komisāru kungam. Tālāk mēs varam pāriet pie runājiem politiskajām grupām. Pirmais uh, tautas partijas vārdā Belet kungs. Paldies priekšētātāji. Komisāru kungs, vispirms gribētu jūs sveikt jūs jaunajā amatā. Uh, un tas vēl sarežģītā ekonomikas krīzes laikā. Labi, tagad par jautājumu Eiropas Savienības un Dienvidu Korejas brīvās tirdzniecības nolīgums. Tur noteikti ļoti daudz labu punktu Eiropā, bet mūsu automašīnu ražošanā tas tomēr nav tik labs nolīgums, kas pārīkums jau par to runāja. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, komisāra kungs, kādas automašīnas mēs eksportējam uz Dienvidu Koreju? Katrai automašīnai, ko mēs uh, eksportējam, uh, 15%, 15 nāk no Dienvidkorejas, tad 1 pret 15. Un uh, tas ir uh, ārpus tarifa uh, tirzniecības. Uh, Rezultāts, piemēram, General Motors savu lēmumu varētu pārskatīt, uh, jaunos uh, uh Volkswagen mašīnas ražot ne, uh, ne Eiropā, bet varbūt viņi gribētu pārēt visu savus automašīnu ražošanu, ražošanu uz Dienvidkoreju. Uh, šis nolīgums ir tā tieši izraisīties. Mēs to nevaram pieņemt, mēs vienkārši nevaram tam apiet ar līkumu, argumentējot tādā veidā, ka daudz citi eh, sektori gūst ļoti lielu labumu no šī nolīguma. Es domāju, ka mums uh, ir laiks tiešām izlabot šo situāciju, kas attiecas tieši uz automašīnu ražošanu. Es gribētu norādīt arī uz drošības klauzulu. Mums vajadzētu prasīt to, ka vēlreiz tiktu pārbaudīts kādu ietekmu atstās noliekums uz automašīnu ražošanas sektoru. Skaitļi izraisa bažas. Un jūs zināt, ka amerikāņi runā arī ar Dienvidu Koreju, lai panāktu līdzīgu noliekumu. Un viņi vēlas koriģēt, labot daudz nosacījums. Nedrīkstēt aizmirst, ka automašīnu ražošana ir svarīgākā rūpniecības joma. Eiropā. Tur ir runa par ļoti daudz darba vietām, kas ir pakļauts lielam spiedienam, un mēs nevaram atļauties šeit zaudēt vēl vairāk darba vietas. Es domāju, ka šis apstākļus vien attaisno to, ka mums vajadzētu pārdomāt, vai mums nevarētu vēl kāds garantijas paredzēt noliekumā. Paldies, bet kungam nākamais runātājs sociāls demokrātu vārdā tri, uz trim minūtēm Davidam Martinam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, es ticu, ka šis eh, BTN ir svarīgs trīs iemeslu dēļ pirms vispirmām kārtām iegūs gan Koreja, gan Eiropas Savienības ekonomika. Tas nāks par labu darba vietām, patērētājiem, un kā jau jūs teicāt, ir iespējams e, papildināt mūsu tirzniecības plūsmu par 19 mil miljārdiem. Mil Otrakārt, patreizējā finanšu krīzē šis būtu ļoti labs piemērs, ja Eiropas Savienības un Korejas ekonomikas, kuras ir milzīgas, noslēgs brīvās tirzniecības nolīgumu, tas ietekmēs arī citus mūsu partners. Piemēram, arī Japāna vēlētos izveidot ciešākas ekonomiskās saites ar Eiropas Savienību. Un, protams, šis līgums ar Koreju to varētu veicināt. No otras puses, Koreja, protams, slēdz šādu līgumu arī ar ASV. Trešais iemesls, tas varētu būt tāds eh, mazliet um, dziļāks, ir tas, ka tas ir svarīgi arī Eiropas parlamentam. Daudzi aspekti manā ziņojumā ir ietvert arī komisijas teiktajā, un tomēr tikai trīs vai četri piemēri. Vispirmām kārtām, manā ziņojumā ir teikts, ka mums ir nepieciešama daudz lielāka eh, pieeja Korejas lauksēmniecības produktiem. 75% septiņu gadu laikā uh, būs iekļauti tieši lauksaimniecības produktiem. Mums ir nepieciešama arī geogrāfiskie indikātori. Mūsu viskijas, šampānietes būs aizsargāti arī šajā nolīgumā. Piemēram, skotu viskijas katru gadu tiek pārdots Korejā miljardiem eiro apmērā. Līdz ar to es domāju, ka ar šo nolīgumu šis e, pārdošanas aspekts tiks stiprināts. Mēs runājam par tirsniecības nolīgumu šķēršļiem, un tos atceļot iegūs arī autoražotāji. Mēs iegūsim arī vides aspektā, un uh, trīs gadu laikā mēs iegūsim pilnīgi brīvu pieeju Korejas tirgumu, un viņi savukārt iegūs bezmuitas pie mūsu tirgumu. Mums vajadzētu stiprināt arī sociālos un vidas aspektus. Kad tika uzsāktas sarunas par BTN, tika noslēgta vesela virkne darba tirgus nolīgumu, un pateicoties šim nolīgumam, arī e, pilsoniskā sabiedrība iegūs un tiks uzlaboti arī darba tirgus apstākļi. Parlaments cer, ka tas būs viens no būtiskākajiem mūsu uzsvērumiem. Vai šis noliegums būs ideāls? Protams, nē. Vai tur ir iekļauts viss, ko mēs vēlējāmies? Protams, nē. Bet, protams, ka sarunām ir pie kaut kā jānoved. Vai šis ir labs noliegums Eiropai un Korejai? Abām pusēm jā. Vai tas nāks par labu pasaules ekonomikai? Jā. Līdz ar to mums tas ir jāparakst. Paldies! En nombre del, del, del grupo. Paldies, un tagad eh, liberāļu grupas vārdā Rinaldī Nikolo trīs minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Gudatais komisāra kungs. Šis ir klasisks piemērs, klasiska tēma, klasisks nolīgums. Eiropas Savienībai ir jāuzklausa gan ražotāji, gan darba ņēmēji. Protams, ka brīvās tirzniecības nolīgums vienmēr ir labs nolīgums, jo tas rada stabilitāti tirzniecības ziņā planētā. Patiesībā tā ir pirmā, pirmais brīvās tirzniecības nolīgums, ko Eiropas Savienība parakst pēc daudzu gadu klusēšanas. Tāpēc šobrīd ir ļoti stipri uzspiest uz šām nolīgumu pēc iespējas ātrāk parakstīšanu. Par katru cenu mums, liberāļiem, liekas, ka vairākās vietās muitas eh, nodeva būtu adekvāta, un to paredz arī PTO. Taču sākotnējais nolīguma teksts ir solis atpakaļ. Tas varētu būt sava veida precedents citiem BTN. Eh, komisija apgalvo, ka Korejā ir dažādi viedokļi par šo BTN. Eh, Piemēram, pat visdrosmīgākie pieļauj kļūdas, un korejiešiem ir sakām vārds, kuras šeit nevarēšu nocitēt korejiski, bet tas skan apmēram tieši tāpatās. Mums ir jāaizsargā gan ražotāji, gan darba ņēmēji intereses. Mēs esam runājuši gan ar darba tirgus iesaistītajām pusēm, un vienlaicīgi komisija šo nolīgumu nav izvērtījusi atti, e, atvērtā gaisotnē. Runājot par politiskiem, šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums, piemēram, autoražotājiem Eiropā. Ar šo BTN mēs paši sev parakstam risku subvent subsidēt Korejas eksportu. Katrā ziņā mums vajadzētu runāt arī par muitas noteikumiem, bet e, mēs nedrīkstam nepieprasīt no Korejas arī izcelsmes vietas marķējumu. Ar ASV Korejai ir noslēgts BTN jau daudzus gadus, un e, tieši autoražotājiem šis nolīgums ir bijis ļoti veiksmīgs. Jautājums komisijai. Šis BTN ir tikai daļa trīsdaļīgā etapā, un eh, viens ir par tā saucamajām aizsardzības klauzulām, un viens ir par samazinātiem muitas nodavām. Uh, Mēs runājam arī par savu veidu pielīdzināšanas, fo, izlīdzināšanas fondu. Mums vajag visas šīs trīs daļas diskutēt kopā, pirms mēs pieņemam galīgo lēmumu. Ar Lisabonas līgumu spēkā stāšanos mēs izslēdzam provizorisku līgumu, mums ir jābūt galīgajam līgumam. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Žado kungs eh, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Kad eh, es runāju par to, ka šis ir jauns līgums, tad, eh, protams, tā ir taisnība. Bet eh, patiesībā nolīguma saturs nav jauns. Sarunas ir noritējusi jau vairākus gadus, un mēs runājam par kompromisu rezultātā radušamies zaudējumiem, mīnusiem šajā nolīgumā. Bet Vai tas notika, vai nolīguma parakstīšana notiks Lisabona procedūras ietvaros vai nē, Eiropas Savienība būs zaudētāji. Daļai tāpēc, ka e, tas ir tirzniecības nolīgums, un e, tirzniecības nolīgumā lauksaimniecības produktu ražotāji parasti nav apmierināti, un ražotāji, teiksim, industriālā ražošana ir apmierināti. Mēs eh, runājam par 1,6 miljārdiem muitas izdevumu samazināšanos Korejas tirgumu, ko šis skaitlis mums, iz, ko šis skaitlis mums izsaka. Es nāku no Bretaņas, no Rietum Francijas. De Guhta kungs, ja jūs tur esat viesojies, tad jums ir skaidrs, ka problēmas tur ir milzīgas, galvenokārt ar zaļaļģēm. Uh, Pazemes ūdeņi ir piesārņoti, jūra ir piesārņota, un tas ir saistīts ar cūka audzēšanu. Un tagad mums būs brīvās tirzniecības nolīgums pār lauksaimniecības produktu ieviešanu no, korjer, no Korejas. Un eh, šobrīd eh, cūkaudzētāji, kuri man, manā reģionā daudz eh, aktīvi ir darbojušies, zaudēs darba vietas, jo cūku un lauksaimniecības produkti tik, tiks ievesti no Korejas. Es uzskatu, ka šajā līgumā nav paredzēts izņēmums vidēji. Mēs pilnām utēm runājam par to, ka Eiropas Savienība vienmēr ir kā sava veida pionieris vidas un eh, apkārtēji un vidas daudzveidības saglabāšanas ziņā, un tagad eh, mēs nepiekrītam Korejai uh, samazināt CO2 izmešus. Un tagad mēs esam ieviesuši izņēmumu. Tas vienkārši pierāda to, ka šis nolīgums nāks par sliktu Eiropai. Tas nebūs jauns stratēģijas stūrakmens, tas neveicinās mūsu ekonomisko izaugsmi. Lisabonas stratēģijā runa iet par zaļo ekonomiku, un es neredzu, kā šis nolīgums veicinās šīs ekonomikas īstenošanu. Jau daudz ir ticis runāts par nodokļiem, CO2 nodokli, eh, tā saucamo Robina Hūda nodokli, un Dagukta kungs vēlos jums pateikt, komisijai ir jāizsakās par šo tubinu nodokli, jo e, finanšu tirgus ir jāatrunā. Un tagad e, nākamais runātājs Nikolsona kungs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Vispirms gribētu sveikt komisāru kungu ar jauno amatu un novēlēt veiksmīgu darbību. Gribētu izmantot arī iespēju un pateikt, e, ka ļoti labi, ka mums ir šīs debatas šovakar, lai pateiktu atklāt vairākas lietas. Uh, Taisnība ir tāda, ka eh, sarunas ir bijušas ļoti ilgas, un eh, es atbalstu komisāru vēlmu to visu ļoti ātri noslēgt. Būs milzīgi ieguvumi gan Eiropai, gan Korejai parakstot šo nolīgumu. Es zinu, ka ir dažādas bāžas, un esmu uzklausījis šīs bāžas, un arī šovakar dzirdējām par autoražotājiem, bet, ziniet, ja mēs eh, atkarīgi gribam būt no uh, Mm, autoražošanas un aizmirst vispārējo, tad eh, es eh, nedomāju, ka tā vajadzētu darīt. Es piekrītu šīm bažām un uh, daudz kam no tā, kas tika izteikts, un es saprotu to visu, bet es saprotu, ka arī šī iespēja ir pārāk liela, lai pievērstos tikai uh, bažām. Un ja mēs vienmēr tikai vilcināsimies, mēs arī neko nekad nesasniegsim. Mums ir jāizmanto tās iespējas, kas mums ir, un uh, netik daudz jādomā par šo te negatīvo. Uh, Mums nevajadzētu arī aizmirst, ka šim nolīgumam ir politisks saturs, jo Dienvidkorejai ziemeļos ir ļoti agresīvs uh, ienaidnieks, un es domāju, mēs tādējādi ļoti labu signālu sūtam, ko mēs atbalstām. Un mums ir jānovērš tirzniecības šķēršļu šo reģionu. Šis nolīgums nesīs progresu. Man bija iespēja uz Dienvidkoreju doties, un es zinu, ka. Uh, Eh, cilvēki ļoti daudz grib panākt, viņi grib būt progresīvi un iet uz priekšu. Un uh, tagad mēs uh, redzam arī uh, atbalstu cilvēku vidū, un es domāju, ka šī ir lieliski iespēja panākt kaut ko. Es vēl gribēju tikai pajautāt komisāram, kā viņš komentētu strīdu izšķiršanas mehānismu kritiku. Uh, un uh, cik ātri mēs varēsim izmantot šo uh, mehānismu gadījumā, ja būs kaut kādi traucējumi tirgū. Paldies! Tagad uh, GoNGL grupas vārdā divas minūtes Ferēra. Lūdzu. Komisāri, por diversas vezes. Komisārkungs, priekšādātāji, šajā parlamentā mēs vairāk kārt esam runājuši par pasaules tirniecības uh, E, ietekmi, negatīvo ietekmi. Ir īpaši dažas dalība valstis ir atkarīgas no konkrētiem sektoriem. Mēs šeit runājam par ražošanas kapacitāšu zudumu un par darba vietu zudumu. Mēs runājam par iespēju zudumu radīt labklājību un to pavairot. Turklāt e, klāt vēl nāk tas, ka ir e, pastāv ļoti liela atkarība uh, un tiešniecības bilances e, zaud, zaudē līdzsvaru. Darba ņēmēju tiesības e, zūd, tās atkarīgs no sociālā dempinga. Tūkstošiem mazo uzņēmumu cieš no progresīvās liberalizācijas starptautiskajā tiešniecībā. Jūs nevarat ignorēt to aizstāvjus. Šis noliekums atbalsta vēl to visu. Šo noliekumu īstenībā tam vajadzētu veicināt darba vietas, bet līdz 2020. gadam droši vien, ka būs eh, starp 20-25% darba vietas uzdevums, varētu pat rēķināt ar 50%. Šeit, piemēram, runa par elektronikas ražošanu, par automašīnu detaļām, par automašīnu ražošanu. Šeit rodas jautājums, kuriem vēl joprojām nav sniegts atbildes. Kādi pasākumi tiks veikti, lai aizsargātu šos sektorus? Pasākumi, kas uh, pārsniegt to, ka darba vietu zudums eh, tam vajadzētu eh, mm, izbēgties. Jātājums par eksportu. Kā mēs rīkosimies, lai uzņēmumi nepārvātotos uz eh, citām valstīm? 2010. gada budžetā ir paredzēts, paredzēts kompensācijas, piemēram, tekstilu sektorā. Mēs vēlamies, lai šeit būtu kopienas programmas. Kas ir šīs programmas punkti? Komisāra kungs ir aizliegts rīkoties tā, lai uz darba vietas ir jārada godīgi nosacījumi starp dažādām valstīm. Ir jānodrošina tas, ka katrai valstī būtu tiesības rīkoties produktīvi, raugoties uz jaunu ekoloģiski, politisko un sociālo realitāti. Paldies Ferēras kungam. Nākamā runātāja Tagad ir beidzis no politiskām grupām runātājs saraksts. Nākamā runātāja ir Rosbahas kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tieši kā jau iepriekšējais runātājs, es uzskatu, ka šis BTN ir apsveicams. No savas puses vēlētos pateikt, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs apsveikt un atbalstīt demokrātiskās valsts Āzijā, tajā skaitā arī Dienvidu Koreju. Uh, Daudzkārt ir bijis tā, ka protekcionisms ir izvaisījis tirsniecības izkropļojumu starp ES un Dienvidkoreju. Dienvidkoreja pirms pāris gadiem, pirms apmēram desmit, vairākiem desmit gadiem, bija lauksaimniecības savienība, un pāris gadu desmit laikā tā izauga par industriālu valsti. Uh, Šobrīd eh, Dienvidkoreja ir 11. lielākā ekonomika pasaulē un 4. lielākais tirsniecības partners Eiropā. Dienvidkoreja ir ļoti svarīgā strateģiskā, geogrāfiskā ziņā un ir pamatīti, pamatot paredzēt, kā tā ieņems vēl būtiskāku lomu pēc desmit gadiem augsto tehnoloģiju attīstībā. Dienvidkoreja šobrīd ekonomiski un militāri uh, pilnīgi noteikti konkurē ar Ķīnu, kura, protams, ir Dienvidkorejas lielākais ekonomiskais partners. Ķīna šobrīd var pilnīgi nosakt Koreju ar savu lēto darba spēku. Tāpēc arī Ķīna ir lielākais konkurents Dienvidkorejai. Uh, Eiropas Savienība var Korejai izvirzīt kvalitatīvas prasības, piemēram, lai valsts būtu ieinteresēta sadarboties vairāk ar ES un ASV, nevis ar Ķīnu, un mēs zinām, ka viņi ir ieinteresēti šajā nolīgumā. BTN, kā jau vairāk kārt izskanēja šeit, e, e, Katru gadu samazinās 1,6 miljārdi eiro izdevums. Taču man rodas viens jautājums. Ja Dienvidkorejas rūpniecība tiks pietiekamā mērā liberalizēta, un vai tiešām šie noteikumi, kas ir atrunāti BTN, tiks izpildīti? Pretējā gadījumā mēs zinām, ka elektroniskajai un farmakoloģiskajai rūpniecībai ir īpašas eh, subsīdijas. Paldies, turpina prieksēdētājs, un tagad es dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, un pirmais ir Peters Stasnīs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pēdējo pāris mēnešu laikā Eiropas Savienība ir piedzīvojusi virkni pārmaiņu. Mums ir trīs komisāri starptautiskajai tirzniecībai, divi e, padomas priekšsēdētāji un Lisabons līgums ir stājies spēkā. Un šajā laikā es esmu cīnījies un argumentējies ar veselu virkni ierēģi par to, ka šim nolīgumam ir jābūt e, ārkārtīgi delikātam veselā virknē nozaru, īpaši autoražotāju jomā. Mums ir jārunā par beztarifu barjerām. Jaunā komisija jau atbildot uzklausīšanu laikā teica, ka uh, tiks sīkāk izskatīt šis nolīgums. Arī ASV nolēdz BTN, uh, eh, taču nedaudz savādāk nekā mēs, jo viņi rūpējas par saviem autoražotājiem. Mums BTR ir jāsaraksta pareizi tikai tad tas nāks par labu abām iesaistītajām pusēm. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Es eh, stipri atba, stiprā mērā atbalstu BTN, jo es zinu, ka tas pozitīvi ietekmē gan nodarbinātību, gan IKP abās valstīs. Taču ekonomiskā izaugsme ir viens aspekts, bet eh, nevienmēr nepareiz noslēgts BTN nāk ekonomiskai izaugsmē par labu. Varbūt mums vajadzētu griezties pie mūsu transatlantiskā partnera un pajautāt, kā viņiem izdevās noslēgt BTM, kas viņu autoražotājiem nāca par labu. Protams, ka vienmēr paliks neatrisināta aspekta, un tomēr BTM pamat pamatos vajadzētu nākt par labu iedzīvotājiem abās pusēs. Mūsu uzdevums ir uzraudzīt, lai Eiropas Savienības iedzīvotājiem šis nolīgums nākt par labu. Paldies! Paldies! Paldies! Turpin prieksēdētājs. Un tagad trīs minūtes, e, kad ir Arif kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātais komisāra kungs, kolēģi! Septembrī mēs runājām par BTN ar Koreju, un jau toreiz diskusijās uh, Daudz izteica savas bāžas tieši autoražotāju aspektā. Mēs, protams, neticam, ka mums tik ātri izdosies panākt veiksmīgāko rezultātu. Tad, kad Opels paziņoja, ka viņi slēgs savu ražoš, ražotni Antverpenē, lai to pārceltu uz Dienvidu Koreju, mēs vēl nerunājām par BTN. Tagad Opels jau ir pārvācies uz Dienvidu Koreju. Komisijai vajadzētu lielākā mērā uzņemties atbildību par to, kā šis nolīgums nāks par labu Eiropas interes, interesēm, jo tie darba ņēmēji, kuri ir zaudējuši darbu Antverpenē, diez vai būs priecīgi par vēl vairāk autoražotājus noplicinošu nolīgumu. Mēs nedrīkstam ziedot Eiropas darba vietas pretī neprasot neko. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izvērtētu nolīgumu pirms to parakstam. Kā šis nolīgums ietekmēs nodarbinātību Eiropā? Vai kāds to ir izvērtējis? Tas, ka 19 e, miljārdi eiro nāks par labu ekonomikām, kur šis skaitlis ir ņemts, kā tas ietekmēs nodarbinātību. Pirms mēs nosakam dažādas drošības klauzulas, Komisijai vajadzētu izvērtēt to, kā samazinātas vai atceltas muitas nodevas ietekmēs nodarbinātību. Jūsu kalkulācijas ir ļoti sarežģītas, un jūsu priekšnoteikumi tā saucamajām aizsardzības klauzulām ir vēl sarežģītāki. Šobrīd parlaments piedalās BTN pieņemšanā, bet nodarbinātības jautājumu nevar atrisināt ar uh, Eh, no gadījuma uz gadījumu izstrādātiem noteikumiem. Mums ir jāizstrādā Eiropas Savienības industrializācijas projekt, projekts, kas palīdzētu ražotājiem. Un šai industrializācijas, šai ražotāju atbalstošajai politikai ir jātiek izstrādātai kopā ar ES ražotājiem, lai nebūtu tā, ka vēl šādi nolīkumi pasliktinās darba tirgus situāciju ES. Nākamais par kultūrālo sadarbības daļu šajā nolīgumā. Jau daudz ir izteikušies par šo jautājumu. Dienvidkoreja ir valsts, kura nav parakstījusi veselu virkni starptautisko konvenciju, tajā starpā arī intelektuālā īpašuma tiesības. Uh, Es domāju, ka vajadzētu šo aspektu atrunāt arī BTN, lai nebūtu tā, ka pēc tam rodās pārpratumi. Es uzskatu, ka BTN ir jābūt savu veidu ķieģelītim mūsu kopīgās sadarbības mājas celtniecībā. Neskatoties uz tiem dažādajiem viedokļiem, ir svarīgi, lai parlaments saņemtu visu informāciju jau agrīnā sarunu vešanas fāzē, lai mums būtu ieskats, tajā, kas tiek likt uz spēles. Vēlētos atgādināt, ka mūsu turpmākā sadarbība balstās uz savstarpēju izpratni. Un e, tikai tad, tā tad lūdzu, jūs nedrīkstiet, priekšsēdētājs saka, jūs e, nevariet lasīt. Ir, protams, ļoti labi, ka jūs e, lasiet un jūs runājiet ilgāk nekā jums ir ticis atļauts. Un tomēr uh, tā tad, tā, tad ne, nevar tikt nodrošināts tulkojums. Priekšsēdētājs turpina, un tagad eh, Tremosa Balcelis eh, trīs minūtes rūdzu. Dear Commissioner de Hucht, dear colleagues. Dargais Gukta kungs, dargie kolēģi, brīvās tirzniecības nolīguma priekšlikums starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju eh, ir uzskatāms par Uh, taisnīgu, bet uh, Eiropas autoražotājiem tekstilu nozari uh, iz, ir pauduši bāžas par konkrētiem jautājumiem, piemēram, par muitas nodevu atmaksas sistēmu un drošības klauzulu. Ar, arī Eiropas uh, arotbiedrība federācija ir kritizējusi šo nolīgumu. Dienvidkoreja nav ratificējusi nevienas no pamata konvencijām uh, Uh, ko ir pieņemta starptautiskā darba organizācija. Dienvidu Koreja turpina apspiest arotbiedrību tiesības. Turklāt mēs saprotam, ka, uh, lai noslēgtu šo nolīgumu, uh, bija arī strīdi kolēģijas, uh, komisijas kolēģijas un dienestu starpā, jo īpaši starp uh, uh, nodokļu un tirzniecības ģenerāldirektorātiem pār uh, muitas nodevu atmaksu. Nodokļu ģenerāldirektāts uzskata, ka tas rada uh, kropļojums, jo tās ir eksporta subsīdijas, un uh, tas nāktu par labu uh, Korejas ražotājiem uh, Eiropas Savienībā. Šī pati uh, Korejas uh, tirzniecības veicināšanas uh, apvienība ir aprēķinājusi, kāds būs labums Korejas tirgumu. Vai Eiropas komisija uzskata, ka šis brīvās tiesniecības nolīgums ir taisnīgs? Vai komisija sniegs uh, informāciju uh, un par uh, aktuālo ietekmes novērtējumu attiecībā uz šo muitas nodevas sistēmu? Paldies, un tagad divas minūtes Zaļievska kungam lūdzu. Šanovzi panie, šonse panie komisāri. Paldies, priekšsādētāji, komisāra kungs. Mēs šobrien diskutējam par ļoti būtisku tirzniecības nolīgumu. Tas varētu būt arī kā projekts un piemērs citām tālo austrumu valstīm un nolīgumiem ar šīm valstīm. Tāpēc mums ir ļoti rūpīgi šis jautājums jāskata, mēs nedrīkstam sasteigt to. Es, protams, esmu par brīvu konkurenci. Es domāju, ka uh, tas var tikai uzlabot uh, ekonomisko situāciju, bet mums vajadzētu runāt par uh, līdzsvarotu konkurenci. Un ir jāpievēršas augšie, augstajām tehnoloģijām un nevis um, tādiem instrumentiem kā muitas nodeva atmaksa, kāds ir paredzēts uh, nolīgumām. Un, protams, ka tas nāk par labu tikai vienai pusē. Mums tagad krīzes apstākļos vajadzētu ļoti skaidri apzināties, kādu situāciju mēs redām Eiropā. Mums ir eh, jādomā, kā mūsu nozars varēs tālāk attīstīties nākotnē. Ne tikai autoražotāji, bet arī tekstilrūpniecība. Piemēram, Polijā ir daudzas eh, nozars, kas eh, sūdzas tātad un kritizē šo nolīgumu. Ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu pētīt šo nolīgumu un centies izprast, kā tas ietekmēs reālo situāciju un jāidentificē tās nozars, kas būs ieguvējs un kas būs zaudētājs. Un uh, droši vien, ka komisija uh, sniegs mums uh, visaptvarošu ietekmes novērtējumu mums ir jāskata arī šie drošības pasākumi un kā tie darbosies, kā nodrošināt, lai šis nolīgums nākt par labu abām pusēm un nevis tikai uh, vienai pusē, proti Dienvidkorejai. Šo nolīgumu nevajadzētu uh, ieviest tādā pagaidu veidā. Uh, kamēr mēs nesam visi pārliecināti, ka šis nolīgums nāks par labu visām dalību valstīm. Paldies! Paldies! Uh, nākamais Morērs kungs, divas minūtes lūdzu. Prezidents. Priekšsēdētāji. Es labprāt. Tiešniecības komisāram uzdot divus jautājumus par to, Ko nozīmē šis noliekums eh, Eiropas Savienības tirdzniecības politikai? Mums ir globālās Eiropas stratēģija, kas tika veidot 2006. gadā, un šis stratēģijas mērķis ir eh, parādīt starptautiskās tirdzniecības lomu un stiprināt Eiropas komisijas stratēģiju šajā jomā. Tas ir vienīgais tirniecības nolīgums, brīvās tirniecības nolīgums, kas, par ko ir vēstas sarunas, bet kas vēl nav ratificēts ar tik nozīmīgu partneri kā Dienvidu Koreja. Kā Eiropas komisija vērtē līdzinējo veikumu, jo rezultāti nav tik pārliecinoši salīdzinājumā ar stratēģiju globālā Eiropa. Vai komisija uzskata, ka tirniecības politikas ticamība kuru izteno Eiropas Savienība, tiek apšaubīta vai aptraudēta. Šī nolīguma pieņemšana, ratificēšana ir būtiska ticamības jautājumā. Vēl viens aspekts. Šis noliekums attiecas uz vienu valsti. Tas ir divpusējs noliekums. Bet Pasaules tirniecības organizācijas ietveros daudzpusējs noliekums ir tāds, ka no tā nav iespējas no tā izstāties. Ir dažādi reģionālie noliekumi, un Eiropas eh, komisija ir mēģinājusi veikt dažādas iniciatīvas, bet tās nav izdevušās. Vai nav snieguši nekādas lielas perspektīvas, vai tas nenozīmē, ka divpusējie noliekumi nozīmē, ka Eiropas Savienībai nav izdevies noslēgt līdz šim reģionāls nolīgums. Vai šī pieeja būtu laba? Paldies, Marēras kungs. Nākamais runātājs div, uz divām minūtēm Zābas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Tāds patīs eh, nostāja par noliekumu ļoti skaidra. Mēs pilnībā atbalstām brīvo tiežniecību. Ir pilnīgi nepieciešams, ka Eiropai, Eiropas Savienībai būtu arī citi tiežniecības noliekumi ar citām valstīm. Tas sniedz Eiropas uzņēmumiem jaunas iespējas, tas nozīmē arī jaunas darba vietas. Un uh, ekonomikas krīzes apstākļos mēs esam īpaši no tā atkarīgi. Komisāra kungs, tas, ko jūs teicāt, tas man ļoti patika, bet es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka šīs brīvās tirniecības nolīgums tiktu saistīts ar noteiktām garantijām, lai aizkavētu to, ka tiktu panākti negodīgi nolīgumi ar Eiropas Savienību. Komisija prezentēja šo BT TN kā pirmo šādas paudzes nolīgumu. Tādēļ tas ir īpaši svarīgs. Nav jau par runa par to, vai attiecīgā valsts ir maza vai liela, bet runa ir par to, ka mūsu rīcības spēja ar daudz lielākām valstīm šādos brīvās tirdzniecības nolīgumos netiktu vājināta. Mēs neesam pret šādu brīvās tirdzniecības nolīgumu, bet mēs tomēr vēlamies, lai vairāki punkti šajā nolīgumā tiktu pārbaudīti, un šie punkti varētu novest pie negodīgas konkurences dažos eh, Eiropas eh, rūpniecības sektoros, un kas sniegtu labākas iespējas Dienvidkorejas ražotājiem. Komisāra kungs, vai jūs varētu izskaidrot, kādēļ drošības klauzula modas nodeva atcelšanai atmaksai stāsies spēkā pēc pieciem gadiem? Jūs pagājušajā reizē teicāt, ka muitas nodevas automašīnām arī pēc pieciem gadiem tiks atceltas. Nolikums parāds, ka pēc pieciem gadiem muitas nodavas, kuriem, kurš pārsniedz 5 tonas, tiks atceltas, bet automašīnām, kas ir mazākas, tie visi parastie, parastās automašīnas, tur būs muitas nodeva 3% un tie tiks atcelt trīs gadu laikā. Komisāra kungs, varbūt jūs varat vairāk detalizētāk paskaidrot šo jautājumu ir jānoregulē arī eksporta problēmas. Ir tīpaši jautājums par drošības klausuli. Runa šeit ir par garantijiem. Paldies, Sābas kungs. Uz pusotru minūti Rēgners kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības noliekums. Tādu vajadzētu noslēgt ar tādām valstīm, kurā pilnībā tiek ievērotas cilvēktiesības. Un eh, tāda pamatpatiesība ir tāda, ka uh, eh, SDO tiek ne tikai, tas tiek tiešām tiek ievērots, un šīs drošības klausulas ir labas, bet tās nav pietiekami labas. Dienvidu Korejā ir bijušas, uh, bijuši gadījumi, kad tika pārkāptas arotbiedrība tiesības, bija arī uh, kolektīvie līgumi un koalīcija tiesības tikuši pārkāptas visā sarunu gaitā Eiropas arotbiedrības uh, uh, uz to ir norādījušas arī brīvās arotbiedrības, ir īpaši uz, uz to, kādas gaidāmas problēmas automašīnu sektorā. Antverpenes opera ražotne jau parāda šīs problēmas. Vēlreiz uh, uzņēmums ne tikai kā bieži vien uzņēmuma vadība to ir prezentējusi, tur ir uh, pārāk liel, lielas kapacitātes, bet Eh, šī, šī, šī ideja eh, pārcelt uzņēmumu uz Dienvidkoreju. Kas, kas gan gūs labumu no tā? Vai tas varbūt jau varētu būt tāds kā iepriekšējais brīvās izvēles nolīguma rezultāts? Nākamais eh, sektors, kas ar to ir saistīts ar problēmām, ir kuģu būvēšanas sektors. Vairāk nekā 90% no piekrādes industrijas Korejas kuģu ražotājiem tur ir pateikts, ka tiem ir jābūt no Dienvidkorejas. Tas padara ļoti sarežģītu situāciju Eiropas konkurentiem, ir īpaši nodarbinātiem šajā sektorā. Paldies, kolēģe! Uz divām minūtēm vārds Langas kungam. Paldies! Es atvainojos, ak, priekšēdētājs. Atvainojos Langas kungam. kolēģis eh, gribētu uzdot jautājumu Rēkneres kundzē. Rēkneres kundze, vai jūs pieņemat to, kā kolēģis tos dod? Rēkneres kundze. Rēkneres kundze, vai jūs eh, pieņemat jautājumu? Zilās kārtas procedūra. Es īstenībā esmu pret šo procedūru, bet šajā gadījumā es izdarīšu izņēmumu. Es gribētu teikt, ka ir kolēģis, kas jums gribētu uzdot jautājumu, vai jūs akceptējat, ka. Uh, Jā, Regnes kundze akceptē. Lūdzu, jūs tagad varat uzdot savu jautājumu. Paredzētajā runas laikā ne vairāk kā 30 sekundes. Kolēģis kundze, paldies par šādu iespēju, saka Spāriekungs. Jūs runājāt par situāciju ar Opel un Antverpenu. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs man piekrītat, ka Opel uzņēmums jau vairākus mēnešus viņiem ir milzīgas ekonomiskās grūtības. Uh, un ka kopumā Opel uzņēmums varētu ražot daudz vairāk automašīnu, nekā viņi ražo, un slikta ekonomikas situācija Opel firmā droši vien uh, uh to nav izraisījis brīvās tirdzniecības nolīgums. Reizmēras kundze, vai jūs gribētu atbildēt uz šo jautājumu? Protams, ka tā ir taisnība, ka ir milzīgas ekonomikas problēmas. Tas ir šāds eh, gadījums. Un eh, firmas vadība nav ievērojusi līguma nosacījums. Un eh, bija paredzēts, ka Antverpenā tiks ražoti Opel modeļi, bet tagad ir tā, ka tie netiks ražoti uh, Antverpenā, bet Dienvidkorejā. Ko Tātad no Antverpenes tiek pārceltas darbības uz Dienvidkoreju. Regners kundze. Jā, mēs varam atgriezties pie normālās procedūras. Tagad vārds Langas kungam. Jā, Dankeschön. Paldies. Komisāra kungs, man ir trīs jautājumi jums. Pirmkārt, Mums ir vajadzīgi uh, godīgas konkurences noteikumi. Un, ja es raugos, ka darba ņēmēja tiesības Dienvidkorejā tiek ierobežotas, tad uh, tie nav godīgi konkurences noteikumi. Piemēram, jautājums par uh, darba koplīguma iespējām. Piemēram, krimināla likumā uh, 314. pāntā Dienvidkorejā ir uh, krimināla noziegums kā uh, uzņēmuma darbības traucēšana. Uh, un eh, to izmanto, lai novērstu streikus un eh, lai eh, ārodbiedrību dalībnieku tiesības ierobežotu. Ie, ie Un vispār jautājums ir, kāpēc eh, jānoslēdz brīvās tirsniecības nolīguma ar tām valstīm, kurām ir visvairāk problēmu ar starptautiskās darba organizācijas standartiem, kā Dienvidkorejai vai Kolumbijai. Tātad pirmais jautājums, kā jūs vēlaties nodrošināt ar BTN, komisāra kungs, ka nav negodīga konkurence līdz ar šo te darba ņēmēja tiesību ierobežošanu Dienvidkorejā? Otrs jautājums. Automašīnu ražotāju problēmas jau daudz kolēģi pieminēja Un šeit izšķirīgi ir tas, lai būtu eh, saprātīgas drošības klauzulas. Ja mēs tagad uz to paraugāmies, ir vispārīgā drošības klauzula, ja ir pārāk liela traucējuma tirgu, tad ir drošības klauzula muitas nodeva atmaksas sistēmai. Es nespēju to līdz galam izprast. Komisāra kungs, varbūt jūs vienkāršos vārdos varētu izskaidrot šos te drošības mehānismus un to, kas, kad var tos iedarbināt. Un trešais jautājums, komisāra kungs. Līdz ar Lisabonas līgumu mums tagad ir jauns līgumiskais pamats mūsu sadarbībai, un pie tā piedara arī tas, ka drošības klauzulas uh, arī tiek lēmts koblām procedūrā. Vai jūs varat man, varat man garantēt, ka brīvās tirsniecības nolīgums uh, pirms šīs procedūras noslēgšanas uh, nestāsies spēkā, bet tikai tad, kad parlaments būs izmantojis savas tiesības un kad būs pieņemts arī drošības klauzuls? Paldies, Langas kungs! Tagad pusotra minūte Van Bremtas kundzei lūdzu. Eh, Paldies, komisāra kungs. Es eh, domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka brīvās tirzniecības nolīgumi netiek slēgti ideoloģiska apsvēruma dēļ, bet tieši tādēļ, eh, ka mēs zinām, ka šie nolīgumi ietekmēs mūsu sabiedrību, mūsu ekonomiku un sociālās lietas. Un šeit ir vajadzīgi pētījumi, bet es vēl neesmu redzējis nekādu ietekmes novērtējumu, kas pa nozarei norādītu, kā tas ietekmēs darba vietas. Tika daudz runāts par automašīnu ražošanas sektoru. Es un jūs, komisāra kungs, ņemot vērā mūsu valsts situāciju, zināt, kāda tā būs šī ietekme. Opel ražotnā atverpenē tiek slēgta, darbietas zudīs, un ir cilvēki, kas jau gadiem par to runā, ka šāds nolīgums ir svarīgs iemesls tam, kāpēc tieši Opel šādu rīcību izvēlējās īstenot. Mēs redzam, ka tas nav vienīgais gadījums. Mēs tātad varam šo situāciju jau vērot. Jautājums, vai esat izvērtējuši ietekmi uz darba iespējām pa nozarēm? Uh, Ja jūs to neesat izdarījuši, eh, tad vai esat gatavs to darīt? Es tiešām gribētu jūs aicināt šādu ietekmes novērtējumu īstenot, un lai mēs kā parlaments arī saņemtu šo informāciju, jo mums taču ir eh, tas viss jāapstiprina. Un otrs jautājums, vai jūs eh, nākotnē šādus sociālās ietekmes novērtējumus varētu veikt sistemātiski? Paldies, Van Bremts kundze! Tagad eh, kolēģis Rinaldī gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs pieņemsiet, lūdzu, Rinaldī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nē, es eh, patiesībā gribēju izmantot brīvā mikrofonu procedūru, lai uzdot papildu jautājumu komisāru kungam. No, terja, no señale la tarjeta azul, porque estamos en otro procedimiento. Marque usted, Marko Lopes. Nu, jā, te, tagad tiešām tā nebija zilās kartas procedūra, tā ir cita procedūra. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs ir Džons Kelijs. Vienu minūtu, lūdzu. Eh, Eh, runājot par šo brīvās tirdzniecības nolīgumu, kuru Eiropas Savienība šobrīd mēģina noslēgt ar Krieviju, eh, šeit tika teikts, ka būs ieguvēji visi, un tomēr es uzskatu, ka automobīļu ražotāji būs zaudētāji. Un tomēr droši vien, ka eh, autoražotājiem vajadzētu tuvākajos 20-30 gados pārskatīt savu ražošanas ķēdi Tas, ko Eiropas Savienība iegūs no šī nolīguma, e, es uzskatu, ka ir ļoti labi. Un, protams, vai kaut ko iegūs Koreja, tas varbūt uz mums tik daudz neattiecās. Jautājums par politisko svarīgumu. Cik e, svarīgi ir nolī šis nolīgums, cik svarīgi ir uh, Eh, izveidot BTN ar tādu geogrāfisko reģionu, kurš spēlē arvien būtiskāku lomu. Viena minūte tiek pārtraukts runātājs. Diziekungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. BTN ar Krieviju būs pirmais šāda veida nolīgums, kurš eh, tiek parakstīts tā saucamās globālās Eiropas procedūras ietvaros. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas radīs precedentu citiem. Protams, uzreiz varētu apgalvot, ka parlamentam netiek sniegta pietiekama informācija nedz par drošības klauzulu, nedz arī par darba metodēm. Uh, Kādas būs šīs drošības klauzulas? Parlamentam nav nekāda informācija. Nākamais par atvērtības jautājumu. Renaldī kungs jau teica par eh, muitas nodevu atmaksu. Mums ir jārunā skaidrā valodā, ko patiesībā nozīmēs SBTN, lai nebūtu tā, ka pēc tam, kad tas ir parakstīts un sājas spēkā, tam nebūtu negatīva ietekme uz vidi vai sociālo sfēru. Šobrīd, raugoties uz ekonomisko situāciju, kādā atrodas Eiropa un visa pārējā pasaule, tiek pārtraukts runātājs. Un nākamais ir Rinaldī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir jautājums komisāram. Es, es saprotu, ka mums nav nekāds procedūras apraksts, un ratifikācija notiks dalību valstu par parlamentos. Un tomēr mans jautājums, kādai ir jābūt vairākumam, vai tās ir kvalificētais eh, vairākums, vai tas ir vienkārši piekrišanas procedūras. Nē, esmu sapratis, kāda ir šī procedūra, kāds ir šis algoritms. Es vēlētos zināt, kā tas notiek, kāds ir tiesiskais pamatojums. Cits eh, aspekts šajās debatēs. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi daudz eh, bažu izraisošu momentu šajā nolīgumā. Un es vēlētos, lai komisija daudz ciešāk sadarbotos ar mums. Esmu pārliecināts, ka komisārs jau to darīs. Tiek pārtraukts runātājs. Paldies, Rinaldī kungs. Sitska kungs. Brīvās tirdzniecības nolīgums ar eh, Dienvidu Koreju ir ļoti veiksmīgs solis uz priekšu. Mēs runājam par brīvās tirdzniecības zonu, kura nāks par labu abām iesaistītajām pusēm. Un eh, šī brīvās tirdzniecības zona tiks izveidota pateicoties Korejas tarifu atcelšanai, kas šobrīd sastāv 1,6 miljārdi. Bet uh, Eiropas tarifu atcelšana novedīs pie daudz lielāka, daudz lielākas summas. Mums ir nepieciešama lielāka atvērtība un mums ir jāpieprasa arī intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība un valsts iepirkuma noteikuma atrunāšana. Mums ir jāpieprasa, lai Koreja akceptētu mūsu certifikācijas procedūru. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs, jo tas ļaus eh, atvieglot ekonomisko izaugsmi. Un tagad eh, eh, priekšsēdētājs turpina, mēs turpinam brīvā mikrofona procedūru, tā ir pabeigta, un tagad es dodu vārdu komisāru kungam. Jums ir tiesības atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pirmkārt, ir uh, uzdot ļoti daudz jautājumu par procedūru. Tā būs pirmā reize, kad uh, no vienas puses uh, parlamentam būs jāsniedz savu piekrišana par šo te nolīgumu kā tādu, un no otras puses arī uh, drošības klauzulas būs jāapstiprina koplēmumā, un es domāju, tas ietekmēs uh, attiecības starp padomi, komisiju un parlamentu. Drošības klauzulas uh, komisijas priekšlikumā ir pieņemtas. Uh, komisijas vakar to apstiprināja, un tas tiek stādīts priekšā komisijai, es atvainojos padomēju, un parlamentam ļoti drīz. Uh, Un tad tā būs koplām procedūra, tāpēc es neizprotu šīs te piezīmes par bažām, par drošības klauzulām. E, drošības klauzulas būs e, tādas, kādām jūs piekritīsiet, jo tas ir koplām procedūrā, un tāpēc jums nevajadzētu tik ļoti par to satraukties. Un arī nevajadzētu satraukties par e, ratifikāciju parlamentā. Tas jau norāda, uh, uz to, ka, protams, ka būs debetes jūsu komitejā, kas jau uzklausīšanā uh, teica, ka uh, tā nevēlas, lai notiktu pagaidu piemērošana, pirms parlaments nav izteicies par šo nolīgumu pašu. Vai tā būtu formāla parlamenta ratifikācija vai kāda cita procedūra? Uh, kuru mēs varētu izveidot starp INTA komiteju un Eiropas komisiju. Tas nav izlēms jautājums vēl, un to mēs varam apspriest, bet katrā gadījumā parlamentam būs iespēja politiski izvērtēt uh, šo te nolīgumu pirms um, tiks iesniegts jau kāds priekšlikums par pagaidu piemērošanu. Vēl viens jautājums, vai šis ir tāds jaukts nolīgums, vai tas ir nolīgums, kur ir runa tikai par zināmām kompetencēm. Juridiskais dienests vēl joprojām gatavo atzinumu par to. Bet katrā ziņā mums tas ir jāskata kā jaukts nolīgums, arī nacionālajiem parlamentiem tas būs jāratificē. Un um, Rinaldī kungs uzdeva jautājumu par šo jomu. Tas noteikti ietekmēs arī balsošanas procedūras padomē. Tik tālu par procedūru. Jums būs visas iespējas paust jūsu gribu un viedokli, un mēs ļoti precīzi to ievērosim. Starp citu, ja mēs to nedarītu, mēs noteikti nonāktu nepatikšanās. Jautājums par Opel. Es uh, saprotu, un ne tikai Beļģijas deputāti, bet arī citi to minēja. Tātad šeit bija runa par Opel. To es saprotu, bet ko es nesaprotu, es nesaprotu, ka tiek teikts, ka ir eh, tieša saikne starp brīvās turdzniecības nolīgumu ar Dienvidu Koreju un faktu, ka uh, Uh, kāda Opel ražotne Eiropā tiek slēgta. Opel jau uh, kopš 2009. gada sākuma paziņoja, ka samazinās ražošanas kapacitātes Eiropā par 22%, ka tas uh, notiks tādā veidā, ka visas ražotnes varētu turpināt darboties. Jā, bija tāds variants sākumā, bet patiesība ir arī tāda, ka lēmums uh, šos te 4x4 uh, automobīļus ražot Korejā, šis lēmums tika pieņemts pēc nolīguma ar Magna. Bet uh, arī pirms tika noslēgtas sarunas par privās tiesniecības nolīgumu. Uh, Uh, starp Eiropas Savienību un Dienvidu Koreju. Tātad runājot par šo te uh, lēmumu pieņemšanas laiku, uh, tas, ko šeit daži deputāti teica, tā nav taisnība. Tātad tikai pēc šī lēmuma pieņemšanas tika noslēgts sarunas par brīvās tiesniecības nolīgumu. Tātad mēs drīzāk varētu teikt otrādi. Jā, dažas dalībvalstis piekrita brīvās tiesniecības nolīgumam. Uh, jau zinot, kas notiks ar Opelu. Tātad es domāju, ka šeit tiešām ir jāizvēlas drīzāk šis otrais variants, ja mēs raugāmies uz lēmumu pieņemšanas laiku. Vēl gribētu kaut ko piebilst Belet kungam. Jūs uh, norādījāt uz salīdzinājumu. Jūs teicāt, ka uh, Dienvidkoreja par 15 reizēm vairāk automašīnu eksportē uz Eiropu uh, nekā tā importē. Tātad šeit man liekas, ka ir uh, matemātiska kļūda. 730 tūkstoši tiek eksportēti uz eh, Koreju un 440 tūkstoši uz Eiropu. Un arī šis arguments nav pareizs, jo šeit jūs pieņemat, ka tirgi ir eh, vienlīdz lieli, bet ja mēs salīdzinām tirgus, tad mēs taču konstatējam, ka Dienvidkorejas tirgus ir daudz mazāks nekā Eiropas tirgus. Jūs šeit eh, salīdzināt ābols ar citroniem. Kas attiecas uz iekļūšanu tirgū, šeit mums ir vienādi procenti salīdzinot tad Eiropu un Koreju, un par to taču ir runa. Un tas ir daudz būtiskāk, būtiskāks kritērijs vērtējot uh, eh, tirgus situāciju. Proti, uh, Korejas uh, ražotāji tagad ir atvēruši lielas fabrikas, piemēram, Beļģijā, un, um, un, piemēram, arī Čehijā. Uh, un arī Slovākijā, kas kopumā var ražot apmēram pusmiljonu eiro automašīnu gadā. Tātad realitāte ir tāda, ka uh, Korejas automašīnas tiks ražotas Eiropā. Un uh, lielā mērā tie būs droši vien arī tie automašīnu modeļi, kas nonāks Eiropas tirgū. Automašīnu nozarē mēs tātad redzam, ka ir izmaiņas uh, uh, un pārēj uz tiem lielajiem tirgiem, kuros tad šīs automašīnas arī tiek realizētas. Protams, ļoti žēl, ka ir šāds risinājums ar Opel, un cerams, ka būs varbūt kaut kāda uzlabojuma, bet mēs nedrīkstam pazaudēt no acīm to, ka ražotāji seko klientiem un nevis otrādi, un tas ir arī galvenais iemesls zināmiem lēmumiem. Ja uh, samazinās Eiropas automašīnu tirgus, tad, protams, šis iemesls arī ir bijis nozīmīgs. Daudzi, daudzi autoražotāji Eiropā ir smagā situācijā. Un pēdējā piezīme par šo te aspektu divpusējie nolīgumi, daudzpusējie nolīgumi. Morēras kungs uzdeva šo jautājumu. Dohas sarunu kārta eh, ilgst jau deviņus gadus kopš 2001. gada un joprojām nav rasts risinājums. Es pilnīgi noteikti esmu par daudzpusējām sarunām un es domāju, ka Dohas sarunu kārta ir jānoslēdz pozitīvi. Attīstības elementi tur ir jāsaglabā un es domāju, ka ar daudzpusēju ietvaru var nodrošināt viss uh, Uh, skaidrāko juridisko situāciju, bet līdz uh, Dohas uh, saruna kārta tiks noslēgta. Es ceru, ka 2010. un 2011. gadā tas notiks, bet kamēr tas nav noticis, mums vajadzētu uh, arī darboties divpusējā līmenī. Tātad divpusējā līmenī mēs varam noslēgt nolīgums, kas ir tālajošāk nekā Doha. Dohas uh, lēmumi, protams, nedrīkst tikt aizmirsti, bet uh, tas, protams, arī skaidro šo, izskaidro, kāpēc ir nolīgums ar Dienvidkoreju. Bet es nedomāju, ka šis divpusējais nolīgums kaut kā grauj daudzpusējās sarunas. Paldies, komisāra kungs, par jūsu atbildēm, un līdz ar to arī noslēdzam šīs debates un noslēdzam arī šo darbu kārtības punktu. Nākamā sēde notiks rīt, ceturtdien, 11. februārī no 9 rītā līdz 13 un no 15 līdz 17. Darba kārtība uh, ir pieejama uh, Eiropas parlamenta uh, mājaslapā.